Buenos días. Eh, buenos días a todos. Labrīt. Vispirms vēlos novēr, novēlēt visiem labu rītu, runāšu savā dzimtajā valodā, spāņu. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Tūkiem ir jums kas sakāms, izņemot latviešu kabīnu. De acuerdo, muchísimas gracias. Paldies. Mēs pieturēsimies pie laika grafika. Sākam tad šo sanāksmi. Godātie viesi, kolēģi, vēlos visus sveikt šeit un vēlos izteikt pateicību ekspertiem par ierašanos šajā kopējā Eh, sanāksmē. Tik tiešām tas būs ļoti noderīgi šī divu taks trīs un ter komiteju sanāksme. Pirms dodu vārdu savai kolēģei Esterei Delangas kundzei, kas ir taks vicepriekšsēdētāja. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Paldies, ka kopā ar mums taks 3 un ter komiteju kopējo sanāksmu vadat, sasaistot eh, krāpniecību nodokļu jomā ar terorismu finansēšanu. Šī saite varbūt nevienmēr tiek eh, skaidri saredzēta, vismaz nesen vēl 2016. gada beigās pētnieciskie žurnālisti, tā skaitā manā valstī Nīderlandē, sagatavoja eh, informāciju par to, kā Alkaida izmanto Um, nelegālu finansējumu, izveidojot um, uzņēmumus Eiropā. Un pēc ilgas izmeklēšanas, aizdomās uh, turētie tika apsūdzēti vairāk kā viena miljārda eiro izkrāpšanā, izmantojot uh, tās augtās karuseļa Eh, krāpnieciskās schēmas PVN jomā. Līdz ar to šeit ir skaidri redzama saikne starp eh, krāpniecību nodokļu jomā un terorismu finansēšanu. Tāpēc man prieks, ka abas komitejas ir eh, organizējušas šo kopīgo uzklausīšanu un dodu atpakaļ vārdu līdz priekšsēdētājai, lai iepazīstinātu ar mūsu viesiem. Paldies! Sāksim ar Bo Elkjāru kungu Droši labojiet man, ja es nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Jūs esat pētnieciskais žurnālists, strādājat Dānijas televīzijā un tajā strādājat pie terorismu finansēšanas eh, tēmas Mēs jau esam parlamentā uzklausījuši vairāk kārt ekspertu šajā jomā. Terorismu finansēšanas avoti bieži vien ir eh, legāli, citreiz nelegāli. Nesenie uzbrukumi parādīja, cik šausminošas var būt sekas. Eh, bieži vien ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem un, cerēs, pat pilnīgi bez finansējuma tiek veikti šausminoši uzbrukumi. Uh, Norvēģijas aizsardzības pētniecības eh, institūts no 97. līdz 2003. gadam veikuši pētījums, norādot, ka daudz uzbrukumu ir veikti eh, ar finansējumu, kas nepārsniedz 10 tūkstošu eh, dolāru. 2016. gadā Eiropas komisija pieņēma rīcības plānu, lai stiprinātu cīnīšanos pret terorismu finansēšanu, un e, tas nozīmē cīņu pret avotiem, no kur tiek gūts finansējums terorismam. Komisārs Moskovisī uzsvēra, ka krāpniecība PVN jomā, šeit mēs varam runāt par 50 miljoniem eiro aptuveni, Eh, kur būtu eh, saskatāms eh, saiktes starp krāpniecību nodokļu jomā un terorismu finansēšanu. Jūs pastāstīsiet par savu pieredzi Dānijā un par to, kā darbojas terorismu organizācijas, izmantojot caurums likumdošanā. Mēs dzirdēsim arī pieredzi no Spānijas, PVN krāpniecības jomā un saikni ar terorismu. Pēc tam, kad eh, uzklausīsim mūsu viesus, un tad eh, varēs būt arī viedokļu apmaiņā ar deputātiem. Lūdzu, tagad vārds jums. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani. Mani sauc Bo Elkjār. Jā, es saprotu, tas nav viegli izrunājams uzvārds. Uh, Bet man prezentācija nebūs dāņu valodā, bet gan angļu. Esmu ieradies, lai runātu par PVN krāpniecību un konkrēti vienu gadījumu, kuru atklājām sadarbībā ar Dānijas laikrakstu Junisposten un Zviedrijas radio. Tas viss sākās 14. gada 30. maijā, kad uh, Spānijā tika arestēti seši cilvēki un apsūdzēti uh, eh, 26 džihādistu rekrutēšanā, kas tika nosūtīti uz Sahelu un citām jomām. Mēs kon uh, konstatējam, ka divi no šiem arestētajiem ir īpašnieki trim uzņēmumiem Dānijā vēl viena persona tika apsūdzēta. Viņš bija direktors 4. uzņēmumā Kopenhāgenā, un šie četri uzņēmumi tirgoja dzērienus un pārtiku, un e, tika izmantot šī uzņēmuma PVN krāpniecībai Dānijā. Ceturtais vīrietis vēlāk 16. gadā tika nogalināts Malī e, Francijas spēcdienas to izdarīja, jo viņš vadīja Al-Qaida bruņotu grupu šajā reģionā. Tā kā tiešām tur runa bija par teroristiem, aktīviem teroristiem. Mēs sākām savu pētījumu par to, kā to varēja izdarīt visu, kā šie Spānijas pilsoņi varēja būt uh, uzņēmumu direktori Dānijā, un mēs atradām savā izmeklēšanā vēl astoņas Spānijas pilsoņas, kas bija saistīti ar šo grupu, kas tika aizturēta Spānijā, un vienlaicīgi bija uzņēmuma vadītāji Dānijā. Tur bija vesela, vesels tīkls ar PVN krāpnieciskiem uzņēmumiem, ar terorismu saiknēm. Mēs kopā konstatējam 11 Spānijas pilsoņus un 24 uzņēmumus, kas bija daļa no lielāka noziedzīgā tīkla. Ar Spāniju saistītais tīkls, to mēs novērtējām kā tādu, kas ir izkrāpis ap 80 miljoniem kro, dāņu kronu kas ir vairāk kā 10 miljoni eiro. Te izmantojušos 24 uzņēmumus. Vēlāk tika atklāts, ka trīs no šiem uzņēmumiem ir tikuši izmantot arī citā krāpniecības gadījumā. Tur jau vadošie darbinieki ir eh, notiesāti Dānijā, izkrāpjot 85 miljonus dāņu kronu PVN krāpniecībā. Mūsu pētniecība arī atklāja to, ka ir saikne ar līdzīgu tīklu Zviedrijā, kur arī lielas summas tika izkrāptas eh, PVN sistēmā. Mēs veicām pētījumu, redzēja, ka tiek izmantoti dzērieni, saldumi, automašīnas, elektronika, mobilie telefoni Nīderlandes siers, vistas gaļa no Nīderlandes, importēti telefoni no Vācijas, ļoti elementāras PVN krāpnieciskās schēmas. Viņi iepirka preces no Nīderlandes, izmantojot uzņēmumus, kas vēlāk tika likvidēti, un pārdeva tālāk ar eh, pareizām, pareiziem nodokļiem summām pārdodot tālāk e, par zemāku cenu Dānijā nekā viņu e, konkurenti. Karusais schēmas bija sarežģītākas, bet mēs redzējām tās arī šeit šajā tīklā. Tad, ko mēs noskaidrojām? Lai redzētu, kā šie Spānijas pilsoņi nonāca Dānijas uzņēmumu vadībā. Viņa Spānijā piederēja vienai moskai, mo, vienai mošejai. Tur bija radikalizējuši divi Dānijas pilsoņus. Viens no viņiem jau ir gājis bojā 2013. gadā Sīrijā, otrs ir vēlāk ticis arestēts. Šie cilvēki organizēja šīs šūniņas izveidi un uzaicināja grupas dalībniekus uz Dāniju, lai izveidotu šo tīklu. Izmantoja arī Dānijas pilsoņus. Biju iesaistīts projektā, kur mēs centāmies identificēt Dānijas pilsoņus, kas devušies uz Sīriju, lai karotu tur. Mēs pozitīvi spējām identificēt 70 uh, eh, eh, Dānijas pilsoņus, no tiem 16 bija direktori dažādos uzņēmumos un eh, saistīti ar šo konkrēto tīklu. Viena no šīm personām bija direktors trim vai četrām eh, uzņēmumiem. Viņš tika nogalināts Sīrijā dronu uzbrukumā 2015. gadā. Dronu uzbrukums tika vērsts pret eh, automašīnu, kas eh, tobrīd brauca, un tur bija arī Dānijas pilsonis, kas bija iesaistīts teroristisku uzbrukumu plānošanā. Un tur bija arī šīs otrs cilvēks, kas bija iesaistīts krāpnieciskās schēmās Dānijā vienīgais Dānijas e, pilsonis, kas ir iekļauts ASV teroristu sarakstā. 2014. gada septembrī viņš mira Dānijā dabīgos apstākļos, bet arī viņš bija direktors uzņēmumā, kas bija iesaistīts šajā krāpniecībā, kas importēja sieru, elektroniku, eh, vistas gaļu no Nīderlandes un pārdeva to tālāk citiem uzņēmējiem, kas atrodas pārsimts metru no viņa adreses un eh, veica arī leģitīmas tirzniecības darījumus. Savā pētījumā Vēl neesam gan to atklājuši, bet esam atklājuši arī citu Eiropas valstu pilsoņus, kas arī bija iesaistīti. Viena persona bija direktors uzņēmumā Dānijā un vēlāk tika arestēts ceļā uz Sīriju, un viņa lieta joprojām vēl nav izskatīta. Tā kā šeit nav runa tikai par problēmu starp Zviedriju, Dāniju un Spāniju, bet gan jautājums, kas ir saistīts eh, daudz plašākā mērā ar islamistisku tīklu vairākās Eiropas valstīs. Daži Dānijas pilsoņi tur ir augstos amatos, daļa no viņiem ir nogalināti. Tīkls galvenokārt bāzējās apvienotā karalistē, bet arī Spānijā, Dānijā, Beļģijā, Holandē un citur. PVN krāpniecību es pētu kopš 2009. gada. Ā, man beidzās laiks, es pat nepamanīju. Divas minūtes vēl labi. Pavisam īsi. Tā tad es pētu PVN krāpniecību kopš oglekļa emisiju skandāla 2009. gadā, kad Danija tika izmantota uh, Eh, tirzniecībā ar, eh, karbo, ar oglekļa eh, emisiju kvotām. Tur, tur tika izveidot vairāk kā tūkstots kontu, un pēc tam, kad mēs atklājām šo informāciju, tas viss tika tīrīts un aizvākts. Tā kā tur bija vesela virkne ar PVN krāpnieciskām schēmām, tika uh, strādāts pie tā, lai identificētu, kas ir šīs personas, un tika konstatēts, ka daļa no šiem Dānijas pilsoņiem ir saistīta ar 2014. gadu gadījumu Itālijā, kur arī bija aizdomas par saikni ar terorismu, un tieši no šī tīkla es tad centos identificēt, ko šie cilvēki dara šobrīd. Un paskaroties, kas tās ir par personām, redzēju, ka tās ir personas, kas iesaistīts pārtiks tirzniecībā Dānijā, tātad no uh, emisiju kvotu tirzniecības viņi pārgājuši pie pārtiks tirzniecības, viņi nav īpaši izvēlīgi attiecībā uz to, to ko viņi e, izvēlas kā uh, lietu, ko tirgot. Galvenais, lai tas darbojas kā schēma. Un gadījums Itālijā bija cieši saistīts ar šo gadījumu Kopenhāgenā un Spāniju. Tas arī bija viss, ko es varēju pasāstīt šajās atlikušajās divās minūtēs. Jā, ļoti interesanti. Es pat negribēju pārtraukt jūs, bet mums ir jāuzklausa arī citi viesi. Lielas paldies! Noteikti jums būs arī jautājumi vēl. Vēlos dot tagad vārdu Elēnai Hakai, kas ir naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes pārstāve Rumānijā ar plašu pieredzi strādājot manuāli, kas ir ekspertu komiteja cīņai ar naudas atmazgāšanu, kuru 97. gadā izveidoja Eiropas padome. Jūsu pieredze un darbs tiesu sistēmā, cīņā pret kāpniecību naudas piesavināšanos, izvairīšos no nodokļu nomaksas un eh, terorismu finansēšanas apkarošanā jūsu darbs bijis ļoti svarīgs. Līdz to, jo dodu jums vārdu uz desmit minūtēm. Paldies! Good morning, honorable. Labrīt, eh, priekšsēdētāji, paldies, eh, ka uzaicinājāt mani. Mani sauc Elena Hāka, esmu prokurore kopš 1998. Eh, gada, tātad 23 gadus. Uh, uh, uh, un eh, es esmu strādājusi arī Itālijā un um, arī augstākā padomē tiesā. Kopš 2013. gada esmu ģenerāla prokuratūras darbiniece, kas ir augstākās tiesas struktūra Eh, FIU eh, vienība Rumānijā, finanšu izmeklēšanas vienība. Vēlos eh, prezentēt jums gadījumu, kas skaidri parāda sadarbību starp Rumānijas FIU un, un tiesību sargājušām iestādēm, jo bez šīs koordinācijas uh, Eh, ir grūti cīnīties ar terorismu finansēšanu, naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar sniegto informāciju, eh, kas mums bija, eh, uzņēmumam ABC ir tekošais konts un pārstāvi ir veikuši transferu no vienas summas uz, otru, uz vienu kontu uz otru un arī uz e, citu kontu uzņēma. Abi transferi ir norādīti kā saistīti ar uzņēmumu e, ABC pašreizējo darbību. Summas, par kuru um, ir e, runa, nāk no 150 tūkstošiem dolāru, kas 2014. gadā ir pierakstīta juridiskai personai DEF. Izcelsme ir Lībija, Un e, uzrādīties pamatojums pārskaitījumam ir e, naudas summa par e, preču eksportu. Bet pēc reģistrācijas ABC firma vairs netika izmantota operācijās, kas pārsniedz 15 tūkstoši eiro. Aizdomīgums šeit bija saistīts ar to, ka daļa no Eh, transakcijām nāca no teritorijām, kur ir ISIS eh, atbalstītāji. No 13 līdz 15 gadām uzņēmums ABC nav veikusi nekādus darījumus kredīti iestādēs, bet eh, aktivitātes saimnieciskā darbība netika apturēta. Ņemot vērā, ka 2013. gadā BC ir veikusi skaidrs naudas darījumus e, banku kontiem, bet vairs neveica nekādu finanšu darbību, tad ir iespējams, ka šāda finanšu uz, e, rīcība e, bija paredzēta, lai parādītu, ka tie, kas kontrolē uzņēmumu, vairs nav saistīti ar Rumāniju. Un kredīti iestādē, kur atrodas uh, Eh, konti, tika uzrādīti pilnvaru dokumenti, kurus sagatavoja privāta persona T. Un viņš eh, ir izsniedzis eh, pilnvaru personai Z, kas ir Sīrijas pilsonis, ar tiesībām izveidot uzņēmumu ar ierobežotu atbildību. Un persona T pilnvaroja personu Z attiecībā uz uzņēmumu ABC. Un līdz ar to akcionāri uzņēmumā ir um, um fiziska persona T, Irāks pilsonis, um, fiziska persona X, kas ir Libāns pilsonis. Um, da, um, šī persona T kopā ar citām personām AR tika 15 gadu ilgumā pasludinātas kā nevēlams personas saistībā ar propagandu un finanšu atbalstu džihādistu grupējumiem tuvējos austrumos. Viņi ir finansiāli atbalstījuši personas Rumānijā ar radikāliem uzskatiem. Viņi ir veikušo darbību izmantojot uzņēmumus Rumānijā. No 12 līdz 13 gadam uzņēmums ABC uzrādīja vairāk kā 2 miljonu dolāru ienākošo summas no Lībijas, Bulgārijas un Maršala salām. Tas e, ir saistīts ar vairākiem apšaubāmiem darījumiem e, kā pamatojumu norādot e, dzīvnieku iegādi no fiziskām personām. 13. gadā uzņēmums DRP kur fiziskā persona T e, bija akcionārs kopā ar personām AY, kas bija Sīrijas pilsonis un personu Z, uzrādīja apgrozījumu 1 miljonu apmērā e, no Lībijas, e, pa, ka, it kā par preču eksportu. Summas tika vai nu izņemts skaidrā naudā vai pārskaitīts nelielās daļās. Finanšu rīcība abos uzņēmumos, ABC un DRP, e, ir uzskatām kā tāda, kas e, rada aizdomas par naudas atmazgāšanu, balstoties uz to, ka tiek izņemta lielākoties skaidrā naudā, izmantojot apšaubāms dokuments, un e, visdrīzāk tiek veikta speciāla rīcība, lai apgrūtinātu naudas izcelsmes izsakošanu Tālāk bija darījumi starp ABC un DRP uzņēmumiem, bieži vien vairāk darījumu vienā un tajā pašā dienā, iesaistot viens un tās pašas summas. Un tie darījumi tika uzrādīti kā aizdevuma atmaksa vai aizdevuma izsniegšana. Uh, uzrādītie aizdevumu līgumu, līgumu nebija chronoloģiskās eh, kārtībā, bieži vien sākot pat no 2002. gada, kaut gan transakcijas sākās tikai 2015. gadā. Speciāli tika arī eh, veikt šie pārskaitījumi ar summām, kas ir eh, tieši zem sliekšņa, kas ir likumdošanā uzrādīts, no kur ir jāsāk kontrola. Tas parāda to, ka ir speciāli mēģināts darīt viss, lai mākslīgi uh, Nu, palielinātu apgrozījumu šiem uzņēmumiem un samazinātu nodokļu bāzi. Finanšu un nodokļu dati, kas ir pieejami, norāda, ka fiziskās personas te kontrolēta uzņēmums e, e, faktiskā vērtība šim uzņēmumam ir daudz mazāk nekā uzrādītā e, tā, tā kas parādās atskaitēs. Finanšu uzvedība, kas tika identificēta, parādīja, ka bieži vien tiek izmantots uh, naudas atmazgāšanas schēmas, izmantojot uh, komerc uzņēmums, kur uh, nauda tiek ieskaitīta kontā un pēc tam uzreiz pārskaitīta uz vairākiem citiem kontiem, izņemt skaidrā naudā, Un tas ļauj secināt, ka uzņēmumu ABC un DRP joprojām uh, tiek kontrolēti no fiziskas personas T puses, kas sadarbojas ar fizisku personu Z, un jebkuri mēģinājumi izņemt naudu no šīs sistēmas ir tikai un vienīgi ar mērķi slēpt patiesos īpašniekus un uh, Eh, attiecībā uz eh, finanšu darījumiem, kas ir veikti ar citām personām Rumānijā. Ņemot vērā profilu eh, fiziskai personai T un ņemot vērā to, ka viņa saistība ir konstatēta ar džihādistu kustību tuvojos austrumos, ir iegūti fakti, kas apliecina viņa saistību ar terorismu finansēšanu no ieņēmumiem caur saimniecisko darbību, ko veic uzņēmuma ABC un DRP. Tāpat ar um, fizisko personu Z, eh, kas eh, rīkojas Rumānijā, eh, pārstāvot fiziskās personas T intereses. Savas prezentācijas noslēgumā vēlos uzsvērt dažas idejas. Laba sistēma cīņai ar terorismu finansēšanu un eh, cīņa ar naudas atmazgāšanu iesaista daudzas dalībniekus. Eh, finanšu iestādes, eh, izmeklēšanas dienestus, naudas atmazgāšanas izmeklētājs, policiju, prokuratūru. Skaidrs, ka šeit ir nepieciešams noskaidrot faktus, izmeklēt un tālāk veikt kriminālu vajāšanu Tagad par terorismu finansēšanu. Terorisms nav iespējams bez naudas. Terorisma izmeklēšanā ir jāizmeklē arī finansēšanas aspekti. Lai ir jānoskaidro terorismu organizāciju struktūras. Šeit ir nepieciešams ehm, izmantot vispējamo informāciju un jākoncentrējas sākumā uz lielākajiem gadījumiem. Ir nepieciešams eh, izglītot eh, naudas atmazgāšanas izmeklētājus tieši terorismu finansēšanu jautājumos, un ir jāuzlabo preventīvais un sadarbības eh, darbs. Muchísimas gracias, señora Hak. Siempre queda. Liels paldies, Hakas kundzei. Nu, diemžēl mūsu, mums ir ierobežots laiks, un tādēļ es arī sekoju uzstāšanās laikam. Tagad vārds Pedro Seksas Felesio, kurš vada ekonomisko manties, mantisko noziegumu nodaļu Eiropolā. Jūs esat jurists, un jūsu e, nodaļa tātad cīnās pret mantiskiem noziegumiem un korupciju un uh, mēs ceram, ka jūsu uzstāšanās palīdzēs mums labāk uh, izprast uh, šo uh, dosjē. Lūdzu, jūs rīcībā desmit minūtes. Labrīt, dāmas un kungi. Man prieks uh, piedalīties šai sanāksmē pārstāvot uh, Eiropolu, un eh, es pastāstīšu par trim lietām, ko mēs eh, zinām par terorismu finansējumu, PVN eh, krāpšanu un kādas ir aplēses par šīs parādības apjomiem. Eh, protams, finansējums ir ļoti svarīgs teroristu organizācijām, lai tās varētu pastāvēt. Tam ir nepieciešama pastāvīga piekļuva lielām eh, naudas summām. 90% no jaunajām teroristu organizācijām neizdzīvo ilgāk par gadu, jo tām nav pieejams eh, pastāvīgi liels finansējuma apjoms. Uh, Al-Qaida Irākā nevar izsākt pastāvēt ilgāk par 46 nedēļām uh, bez pieejas finanšu līdzekļiem, nebija pastāvīgs finanšu plūsmas uh, un šī nauda ir nepieciešama algu izmaksai. Tāpat Šie, šis finansējums ir nepieciešams, lai grupas uh, varētu darboties. Lielākie izdevumi ir algām, tad ir ceļ, ceļošanas, loģistikas izdevumi, tāpat uh, rekrutēšanai un arī ir uh, līdzekļi korupcijas uh, īstenošanai un uh, pabalstiem. Un neliela daļa tiek uh, iztērēta uzbrukumu rīkošanai. Un šobrīd mēs gan nezinām, cik lielas summas Eiropas Savienībā tiek uh, uh, iegūtas terorismā finansēšanai, bet uh, tomēr varam secināt, ka šis uh, apjoms ir pieaudzis. 80 uh, uh, miljārdi ASV dolāru līdz 95. gan, ne 80 miljoni bija līdz 8, 95. gadām, bet 2005. 16. gadā nav veikti pētījumi, bet mūsu aplēses ir uh, par uh, lielāko teroristu organizāciju budžetiem, un šis finansējums ir ievērojami pieaudzis. Tātad aprēķina 250-500 miljoni Uh, dolāru gadā. Un Alkaida 20-50 miljonu gadā lielākā daļa ir uh, ziedojumi, un Alkaida 2015. gadā lielījās, ka viņu budžets esot 50 miljārdi ASV dolāru, jo viņi kontrolē teritoriju, uh, tirgoja naftu, dabas resursus, bet uh, šobrīd šis budžets ir uh, ievērojami samazinājies, jo viņi ir zaudējuši teritoriju, un tagad šis samazinājums ir bijis aptuveni par 80%. Un ir samazinājusies viņu iespēja iegūt līdzekļus par PVN krāpšanu. Ko mēs par to zinām? Tā ir lielākā Eh, apjomu krāpšanu, kāda pastāv Eiropas Savienībā, mērogi ir grūti iedomājami vienkāršam pilsonim, arī mums, kas strādā šajā jomā, šīs summas liekas milzīgas. Un uh, šī nauda ne tikai ir zudusi Eiropas Savienības pilsoņiem, bet tā nonāk organizētās noziedzības rokās, un šeit kaitējums ir dubults. Tātad netiek ieguldīta šī nauda sociālos pakalpojumos, izglītībā, veselības aprūpē, tiesība aizsardzības iestādēs. Un otrkārt šie grupējumi izmanto šo naudu, lai pastrādātu jaunus noziegumus. Uh, uh, tirgot narkotikas, uh, attīstīt korupciju. Un uh, tas nāk viss par sliktu arī legālai ekonomikai, jo izdzīvo nevis uzņēmumi, kas strādā vislabāk, bet gan tā, tie uzņēmumi, ko subsidē organizētā noziedzība par kādām summām ir e, runa. 2016. gadā starpība starp PVN, kas būtu jāiekasē un kas reāli tiek iekasēta, e, ir 160 miljārdi eiro un šajā gadā Eiropas Savienības budžets bija 155 miljārdi. Līdz ar to ar šo neiekasēto PVN varētu sekt visus uh, Eiropas Savienības budžeta izdevumus. Uh, miljārdi ir uh, Uh, tātad uh, tas, kas nonāk organizētās nosacības rokās, un uh, varam arī jautāt, kāda daļa no šīs summas nonāk teroristu rokās, ir terorismu finansējums. Šādas aprēķini, diemžēl, nav veikti, bet varam konstatēt, ka šie noziegumi ir ļoti sarežģīti PVN krāpšanas jomā, un tos ir grūti izmeklēt un atklāt Tātad uh, šeit tomēr ir jābūt saiknei, jo teroristiem ir nepieciešami miljārdi, bet mēs neuzskatām, ka visas šīs uh, krāpniecības rezultātā iegūstās summas nokļūst teroristu rokās. To mēs neuzskatām. Tātad balstoties uz kolēģu uh, veiktajiem pētījumiem par terorisma finansējumu, varam norādīt, kāda ir galvenie finansējuma avoti. Tā tad ir runa tikai par nelegālu finansējumu. Pirmkārt, narkotiku tirzniecība, otrkārt, uh, nolaupīšana un uh, izpirkuma māksla, tālāk uh, dažāda veida izspiešana, kontrabanda un pēc tam dažāda veida noziegumi. Un Tāpat eh, teroristi vēršas pret bankām, pret uh, apdrošināšanas uzņēmumiem, veic arī uh, krāpšanu ar uh, pabalstiem un, un tā tālāk. Šīs grupas ir identificētas un lielākie grupējumi darbojas jau vairāk nekā desmit gadiem, un mēs zinām, kas ir šie grupējumi. Tās ir franču, izrēliešu un britu pakistāņu grupas. Tās pārsvarā darbojas ārpus Eiropas Savienības, un grūti ir uh, viņus uh, sasniegt bet viņi izmanto dažādas preces PVN krāpniecībā, maina uzņēmumus, maina banku kondus un uh, viņi pārvieto savu pamatdarbību arī no vienas valsts uz otru, no Spānijas uz Franciju un citām valstīm. Mēs veicām šo izmeklējumu, mēs uh, Tātad zinām, ka šī grupējuma, kas ir 2% no grupējumiem kopumā, ir atbildīga par 80% pastrādāto mm, krāpšanas gadījumu. Un Uh, viņi ir konstatējuši, ka visizdevīgākā darbības joma ir uh, naftas produkti, jo sākumā eh, bija it kā jānosūta viltus preces, konteineri ar, ar akmeņiem vai, vai kaut kas cits, bet tagad, kad viņi darbojas pakalpojumu jomā, ir tikai jānosūta pavadzīmes, un tas viss ir ļoti izdevīgi un uh, oglekļa kredītu krāpšanas uh, joma bija ļoti izdevīga, šeit bija 6 miljārdu apjomā peļņa, un tāpat arī interneta darījumi ir tā joma, kur aktīvi darbojas šie krāpnieki. Un šādus kriminālus talants, protams, ir grūti atrast un identificēt. Var, protams, teikt, ka islamistu grupas ir saistītas ar šā, šādiem krāpniekiem, bet tomēr šī saikne ir neliela. Tātad šiem cilvēkiem ir kontakti, zināšanas, viņi ir līderi un aktīvi darbojas. Pēc tam uh, nākošais līmenis ir tā saucamie menedžeri vai pārvaldnieki, pēc tam ir vidējais līmenis, kuri vada uzņēmums, kas iesaistīti PVN krāpšanā, un pēc tam zemākais līmenis cilvēki, kuri pārdara savu identitāti un dokumentus Mēs uh, zinām, uh, ka kontakti ar teroristu finansējumu ir tikai uh, vidējā un zemākā līmeņa noziedznieku vidū, jo ir cilvēki, kas grib doties kā kaujinieki uz teroristu teritorijām, un tad viņi cenšas iedzīvot, savākt pēc iespējas lielu finansējumu un uh, lielākā kopēņa, protams, gūst uh, līderi un pārvaldnieki, bet šie zemākā līmeņa krāpnieki tad saņem 2 līdz 10 procentus no kopējā krāpniecības apjoma. Tā kā mēs pārzinām šīs struktūras, mēs uzskatām, ka tikai neliela daļa no PVN krāpniecības uh, apjomā tiek uh, novirzīta terorisma finansējumam. Tā kā tā ir neliela daļa, vai mums nevajadzētu par to uztraukties. Nē, mums ir jābažījās par šīm lietām, un šeit ir uh, divi pamati iemesli. Pirmkārt, šie, šo teroristu uzbrukumu rīkošana ir lēta. Uh, ar 10% eh, eh, no finansējuma pietiek, lai organizētu uzbrukumus Eiropas Savienībā. Un arī tāpat ir konstatēts, ka 75% uzbrukumu maksāja nekā 10 tūkstoši ASV dolāru. Piemēram, uzbrukums Tallis vispār maksāja tikai 600 uh, eh, eiro. Un arī uzbrukumi ar nažiem un citi nav uh, dārgi. Uh, Piemēram, eh, Kosovā 50 eh, eh, eiro maksā granāta, 400 eiro kalāšņikovs. Tagad tas viss, mm, būtībā tās nav lielas izmaksas. Un pat neliels procents Tātad eh, no šiem 60 miljārdiem arī ir liela summa, no 0,5% 300 miljoni, tā ir uh, liela summa. Un eh, daudz kas ir darīts uh, terorisma apkarošanā, bet vēl daudz kas ir darāms un uh, PVN krāpšanas uh, rezultātā lielas summas iet garām uh, Eiropas Savienības valstu budžetiem un uh, arī neliela daļa no šīs naudas tiek tērēta terorisma finansējumam, bet šīs parādības ir ļoti nopietnas, pret tām jāvēršās. Aicin, pateicos par to, ka uzaicinājāt Eiropola pārstāvu piedalīties šai sanāksmē. Liels paldies par šo uzstāšanos arī. Vēlos pateikties Eiropolam par to, kā notiek pastāvīga sadarbība ar mūsu komiteju. Tagad nākamais runātājs ir Marijos Kristians Frunca, kurš pārstāv uh, Švarcstālu kapitālu, tā ir finanšu konsultantu firma. Jūs esat uh, starptautisko finanšu eksperts un uh, sniedzat konsultācijas starptautiskām bankām Uh, uh, finanšu noziegumu jomā. Un uh, jūsu um, pieredze ir arī ļoti interesanta mums runājot par PVN krāpšanu, par to, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas tiesību aktos un regulējumā. Lūdzu. Labdien! Es uh, runāšu angļu valodā ar jūsu atļauju. Oh, nu, es sāku runāt par terorismu, bet uh, pavisam no citas skatu punkta, vairāk tādā makro skatījumā, kas notiek attiecībā uz PVN un organizēto noziedzību kopš uh, oglekļa emisiju tirgus uh, izveides, un uh, tāpat ir lielas pārmaiņas notikušas teroristu darbībā kopš 2010. gada. Pagrieziena punkts bija visticamāk patriota akta pieņemšana 2003. gadā, kad visās bankās un finanšu nozarē kopumā tika uh, pievērsta liela uzmanība naudu plūsmām, naudas plūsmām uh, un līdz ar to apgrūtināta ir arī terorisma finansēšana salīdzinājumā ar situāciju pirms 20 gadiem, piemēram, Lokerbijas uzbrukums vai vai uh, 11. septembra teroristu uzbrukumi uh, bija vieglāk finansējami. Tagad ir tā saucamais Uber terorisms izplatīts, not, notiek uh, uberizācijas process. Un uh, tas viss atskan ar jaunajām tendencēm digitālā ekonomikā. Tā tad ir decentralizēta eksporta darbība un arī darbība ar zemām izmaksām. Nav hierarhiskās struktūras, kā to esam uh, piedzīvojuši Hezbollas vai uh, Alkaidas darbībā, vai arī uh, ir republikāņu armijas darbībā savulaik. Kā tas viss darbojas? Šī Uh, Uber, šie er, Uber teroristi veido tīklu, varētu teikt, kā teroristu sociālo tīklu. Šeit ir teroristi no dažādām valstīm, Vēģijas, Dānijas, apvienotās karalists vai citām valstīm, uh, uh, stājas kontaktos viens ar otru un nav pat nepieciešams Uh, hierarhiskās struktūras. Viņi sadarbojas uh, paši savā starpā. Kā uh, tiek organizēts finansējums. Tā tad nav vairs nepieciešamas, lai Persijas līča valstu klāni finansētu šos teroristus. Viņi arī nenorāda, kur jārīko šie teroristu uzbrukumi. Uh, Uber teroristi arī eh, īsteno uh, tādus lētus terora akciju, varētu teikt. Uh, tā ir liela atšķirība no 11. septembra uzbrukumiem, piemēram, uh, eh, Pārīzes Bataklāna uzbrukuma izmaksas tiek lēsts ap 50 tūkstoši eiro. Tāpat uh, Eh, ir arī šie uzbrukumi varbūt ne tik smagi, bet tādi, kas piesaista plašsaziņas līdzekļu lielu uzmanību un tiek izmantot dažādas krāpšanas gan attiecībā uz bankām, gan PVN, gan uh, sociāliem pabalstiem un tiek izmantots arī kriptovalūtas. Un eh, salīdzinot ar klasiskām uh, teroristu organizācijām, piemēram, Bretoņu revolucionāro armiju un, un uh, jauniem uh, grupējumiem. Tātad uh, tie, kuri vēlas iesaistīties terorismā, noteikti izvēlēsies Alkaidu, nevis Bretoņu revolucionāro armiju un e, Tāpat e, ir teroristi darbojušies e, agrāk dažādās kontrabandās un, un citās nodarījumos. Tagad organizētā noziedzība pati vēlas sadarboties ar teroristiem, pat eh, viņiem, protams, eh, varbūt nav tādi ideoloģiskie uzstādījumi, bet eh, viņi vēlas tādu savu veidu aizsardzību un pārceļ savu darbību uz tādām vietām, kur tajiem netiek klāta nodokļu administrācija un citas iestādes. Eh, tagad par PVN krāpšanu. Uh, ir eh, veikts pētījums par to, cik izmaksā Eiropas neintegrācija, un PVN būtībā ir viens no šiem šķēršļiem uh, Eiropas integrāt, korupcijai un PVN veido 16 līdz 18 procentus no uh, dalību valstīs iekasētajiem nodokļiem. Tātad tas ir liels īpatsvars budžetā. Un šis neiekasētais PVN apjoms tiek lēsts simtos miljārdu eiro. Jautājums, kādēļ tas tā ir? PVN ir ļoti viegli piemērot. Uh, un teroristu sociālie tīkli arī uh, var izmantot uh, jau noteiktas schēmas uh, vienlaikus vairākās valstīs. Jautājums par kādiem skaitļiem šeit ir runa? Zviedrijā, eh, Bēģijā, Dānijā ir atklāti PVN eh, krāpšanas gadījumi, un ja uh, to mēs ekstrapolējam uz visu Eiropu, uh, tad ir runa par 42 miljoniem. Un uh, šeit ir iesaistīts uh, liels cilvēku skaits uh, nodokļu nemaksāšanā Ziemeļāfrikas, Āzijas un citu, citas izcelsmes personas, kuriem ir tradīcijas, šeit ir arī, zinām, kultūras ietekme. Uh, Viņiem ir uh, viegli darboties šai jomā. Tā kā teroristiem ir uh, nepieciešams rekrutēt uh, jaunus personus, arī PVN krāpniekiem ir nepieciešams rekrutēt jaunus dalībniekus. Vienmēr ir nepieciešami jauni cilvēki, kas iesaistās šajā krāpniecībā. Uh, kā tas viss darbojas, šie cilvēki apvienojas, apmainās idejām un pieredzē. Terorismā eh, liela ietekme ir reliģijai un islamistiem un īpaši salafistiem eh, valstu noteikti uzliktie nodokļi um, vispār netiek atzīti. Viņi uzskata, ka ir jāmaksā uh, tā saucamie reliģiskie nodokļi, nevis valstu noteiktie nodokļi. Tā kā viņiem tas viss ir attaisnots. Un uh, tālāk par saikni ar uh, transnacionāliem noziedzīgiem grupējumiem. ir saskārnes starp PVN krāpniekiem, teroristiem un organizēto noziedzību. Organizētā noziedzība meklē jaunas patvēruma vietas, kur varētu būt pasargāti no tiesību sargājošām iestādēm, un teroristi viņiem šādu patvērumu nodrošina jautājums, ko darīt. Jāmaina paradigma attiecībā uh, uz uh, organizētās noziedzības, terorismu un krāpniecības apkarošanu uh, varētu teikt, ka uh, ir jāredz kopaina. Šobrīd uh, tajā darbojas daudzas un dažādas uh, aģentūras un iestādes. Būtu nepieciešama informācijas apmaiņa ar izlūkdienestiem, tāpat jāpiesaista banku finanšu izlūkošanas vienības un nodokļu administrāciju izmeklēšanas darbībās. Uh, nevar izmeklēt PVN un organizētās noziedzības uh, darbību un teroristu darbību atdalīt vienu no otra. Jāapzinās, ka terorisms ir globāls apdraudējums, kas skar mūs visus. Piemēram, ISIS operatīvā vadība uh, Uh, notiek um, uh, šajās teritorijās, un galvenie spēlētāji ir krieviski runājošie. Uh, un loģistiku savukārt nodrošina Eiropa lai efektīvi vērstos pret šo parādību, ir jāsadarbojas uh, iestādēm uh, no dažādiem reģioniem un arī Krievijas un uh, Eiropas Savienības iestādēm būtu jāīsteno efektīva informācijas apmaiņa. Paldies! Tas arī viss! Lielas paldies, saka priekšādātāji! ārkārtīgi interesanti. Ļoti interesanti bija jūsos klausīties. Tas bija arī ļoti liederīgi attiecībā uz tām rekomendācijām, ko jūs izteicāt. Nu, lūk, tagad došu vārdu Jeržika kungam. Viņš savukārt ir taks trī komitejas, eh, trīs komitejas eh, priekšsādātājs. Lūdzu, Jeržika kungs. Labi, ka piedalāties šajā uzklausīšanā. Nu, tātad, sāksim tālāk diskusijas. Un kā vienmēr Jautājums uzdosim un atbildes tieksim 5 minūšu laika posmu ietvaros, 1 minūte jautājumam, pārējais laiks veltīts atbildēji. Un, ja ir vēl kāds papildu laiks palicis pēc atbildes sniegšanas, ir iespējams uzdot papildu jautājumu. Lūk, vispirmām kārtām izteiksies referenti, redzu taks trīs komitejas referentu, un tas ir Nīdermajer kungs no tautas partijas. Lūdzu, paldies! Paldies un paldies par to, ka piedalījāties šajā kopējā sanāksmē. Domāju, man tā ir iz, izcila doma. Jūs runājat par to, kādas ir izdevumi, kādas ir problēmas, ar ko sastopamies. Mēs vēlamies savukārt domāt par to, kā to visu atrisināt. Un tas ir tas jautājums, ko es vēlos uzdot. Vai kāds no jūs varētu varbūt pakomentēt iespējumu PVN reformu, kā to varētu īstenot, jo es domāju, tas būs savukārt vairāk mūsu otrā semināra eh, sadaļas temats, bet tomēr, ja jums būtu kādas idejas, es to ļoti augstu novērtētu. Pamat jautājumā gribu vairāk pievērsties tādiem, eh, nu, citiem svarīgiem jautājumiem, kā piemēram īstenošanai. Nu, piemēram, lūk, šie reģistri ar gala labumu saņēmējiem, Um, informācijas piekļuvs jautājumu un visbeidzot šī gandrīz globālā informācijas apmaiņa par banku kontiem. Tad, nu, gribētu jums vecāt, kā jūs domājat, cik lielā mērā šie mēri palīdzēs jautājumu risināt? Otram kārtām pagātnes transakcijas um, nereti ir bijuši cieši saistīts ar noziedzības finansēšanu, bet 21. gadsimtā šis Uber terorisms, kā jūs to saucat, ir aizsācies un jāsaka, šajā gadījumā skaidrs naudas transakcijas vairs acīm redzot nespēlē tik lielu lomu. Un pasāstiet, kur šeit mm, rodas tas tālākais risks. Paldies, kurš no runātājiem vēlas atbildēt uz šiem jautājumiem? Uz pirmo jautājumu. Kāds no runātājiem? Seksas Felīsijo kungs, lūdzu. Paldies. Par PVN sistēmas reformu runājot. Gribu vienkārši atgādināt, ka pašreizējā situācija tika izveidota brīdī, kad to uzskatīja vēl par pagaidu sistēmu. Un, kā redzat, tas ir, nu, bijis, bija tā bijis spēkā krietni ilgāk nekā sākotnēji bija domāts, tāpēc mēs ļoti atzinīgi vērtējam šai jomā paredzētās reformas un gribam, lai tās pēc iespējas ātrāk stātos spēkā. Un tad mums savukārt būs jāizvērtē, vai tās darbojas labāk, un es esmu pārliecināts, ka tās darbosies labāk. Tātad, lūk, mēs vienkārši vēlētos šīs reformas redzēt stājamies spēkā pēc pēc ātrāk, kas attiecas uz gala eh, saņēmēju reģistru semestru organizēšanu. Jā, tas ir ļoti svarīgs, nozīmīgs solis, bet arī šajā gadījumā mums būs vispirms jāredz, kā tas darbojas praksē, jo, nu, ir jau tie vieni, kas ir tie reālie noziedznieki, tad ir tie, kas izmanto banku kontus, bet viņi vienmēr izvai, izmantos kaut kādus vidutājus un tā tālāk. Viens otrs parakstīsies gala saņēmēja vietā un turpinās izvairīties no tiesas un kārtības, un tāpēc mums jānosaka ļoti spēcīgi sodi tādā ziņā, lai arī bankas frontes līnijā viņi varētu uzdot atbilstīgos jautājumus un identificēt reālos eh, labumu saņēmējus, nevis tikai kaut kādus vidutājus, kas tur ieiet parakstīt dokumentus. Globāla informācija par banku kontiem, nu es tikai varētu cerēt, lai tas, tas kļūtu par realitāti. Joprojām ir šie offshore un eh, nodokļu paradīzes, kur notiek masveidā dažāda veida krāpšanās un noziedzība, un tie, kam ir līdzekļi, tiem, kam šāds iespējas turpinās šis, eh, šos patvērumus izmantot, un neskatoties uz ES uz uzraudzību un tiesību sargājošo iestāžu darbību. Tām vienkārši nav piekļuvuši šāda veida informācijai. Un tajos gadījumos, kad tas ir iespējams, tas ir apmēram pēc pieciem, sešiem mēnešiem, ka šī nauda jau sen ir pārvest uz citu nodokļu paradīzi. Un uh, tas viss vairs nav aktuāli. Nu, tātad, lūk, visi tie laika grafiki darbībai šāda veida izmeklēšana ietvaros vienkārši neiespējami. Nu, protams, jā, skaidra nauda joprojām ir nu, tas pats labākais eh, maksāšanas līdzeklis noziedzībām. Un tieši tā var pārliecināties par to, ka līdzekļi ir anonīmi, tiek anonīmi nodot. Joprojām tiek konfiscētas mm, somas ar naudām, koferi ar naudām un tā tālāk. Šis 500 eh, eiro banknotes jautājums, kas ir diezgan augstas vērtības banknote un ko var līdz ar to viltot. Nu, līdz ar to 4-5 miljonu eiro vienā somā tas, nav, tas nav problemātiski. Nu, šad un tad tas, nu, šāda veida nauda tiek konfiscēta uz robežām. Lidostās jūs pat nevarat iedomāties, kur netiek šī nauda slēpta pārtikā, nezinu, visā, visāda veida eh, priekšmetos un tā tālāk. Paldies! Īsi pavisam papildus jautājums, bet pavisam īsi. Vēlējos tikai pieminēt divas lietas, par skaidru naudu runājot. Spānijas tīklākos arī aprakstīju eh, ar Dānijas pilsonu, kas šobrīd Spānijā ir arī arestēts. Viņš tika arestēts uh, vienā brīdī ar 100 tūkstošu eiro skaidrā naudā ceļodams, ceļojot pa Spāniju. Tātad, lūk, joprojām skaidra nauda ir uh, aktuāls jautājums. Tālāk par šiem reģistriem ar labumu saņēmēju. Es izmeklēju jautājumu par uzņēmumu, kur bija saistīts saistība ar ārvalstu cīnītājiem. Uh, maksājumi nonāca pie šī uzņēmuma, un tīri sagadīšanās pēc tika konstatēts, ka viens no šiem maksājumu čekiem uh, tika piesaistīts konkrētam bankas kontam, kas piederēja cilvēkam, ko mēs šobrīd zinām kā krāpšanas īstenotāju. Nu, viens vienkārši pārskatījums, nu, tāds mēneša nomas maksas apmērā. Nu, lūk, tā kā šāda veida datu bāze pilnīgi noteikti būtu liederīga, bet, nu, principā eh, nezinu, vai būs iespējams nodrošināt vienalga pilnu informācijas atklāšanu. Paldies, nākamais runātājs. Paldies! Es vēlētos atbildēt savā dzimtajā valodā. Ņemot vērā, cik ļoti tehniski rakstura ir šī diskusija, nu, pirmām kārtām par šo gala labumu saņēmēju reģistru. Nepieciešams nodrošināt klietni straujāk eh, sadarbības starp visiem šiem reģistriem, pēc iespējas straujāk tam jārorisinās, jo finanšu noziegumu jomā situācija virzās uz priekšu ātri un tas, kā tiek finansēts terorisms, šis pasākums iet pāri dalībvalstu robežām un visu šī izmeklēšanu rezultāti arī līdz ar to arī var tikt atbraudāt, ja nenotiek informācijas apmaiņas starp reģistriem. Vajadzētu visu organizēt tā, ka katrai dalībvalstī būtu iespējams īstenot šo ceturto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu un piemērot attiecīgi šīs reģistra prasības. Bet mēs jāsaka, vēl šādā situācijā nesam nonākoši. Prokuroriem, tiem, kas nodarbojas ar izmeklēšanu un tā tālāk, eh, nu, ir ārkārtīga nepieciešamība pēc šāda reģistra. Mēs to gaidām un un gaidām. Nu, mēs ceram, ka vismaz šī gada oktobrī kaut kas pavirzīsies uz priekšu. Mums būs iespēja izmantot šāda veida reģistru, lai iegūtu informāciju, kas mums ir vajadzīga izmeklēšanas procesam. Tālāk, kas attiecas uz globālu informācijas apmaiņu, neaizmirsīsim, ka pastāv ļoti dažādas sistēmas un procedūras katrā uh, valstī, un ne tikai dalību valstīs. Ir tādas dalību valstis, kur, piemēram, ir prokurori ar tādām funkcijām, kas ir pilnīgi atšķirīgas nekā, piemēram, nu, dažādu finanšu noziegumu izmeklēšanas uh, um, dalībniekiem. Līdz ar to mums jādomā par šo funkciju saskaņošanu. Paldies, saka priekšādātājs. Nedrīkstam uzdot jautājumus pārāk daudz runātājiem, citādi vienkārši nespēsim savlaicīgi šo darbu arī noslēgt. Nākamais runātājs uh, līdzreferents Koforta kungs. Paldies! Paldies paneļu runātājiem! Ļoti interesanti uh, šie divi jautājumi būšu. Man divi jautājumi, divas lietas. Pirmām kārtām gribu vaicāt, uzdot jautājumu savam dāņu kolēģim. Rakstiskajās atbildēs jūs rakstāt, ka sadarbības starp nodokļu iestādēm, finanšu policiju, parasto policiju, izmeklēšanas dienestiem un tā tālāk, eh, ir, nu, ir ierobežota birokrātijas dēļ. Nu, tagad ir izveidotas tāda starpdepartamentu grupa, kas, kuras uzdevums ir šāds jautājums atrisināt. Vai jūs varat sniegt varbūt kādus praktiskus piemērus tam, kā jūs identificējat šāda veida birokrātiju, kas, eh, nu, var novest pie efektivitātes trūkuma? Un to pašu jautājumu vēlos zināmā mērā uzdot arī Eiropola pārstāvim. Mums šobrīd ir diskusijas par to, vai finanšu izmeklēšanas vienības e, Eiropola un Nacionālā policija pietiekami sadarbojas. Kāda veida platforma varētu izmantot šīm vajadzībām? Eiropol, protams, jā, bet kas kā vēl varētu veicināt informācijas apmaiņu, piekļuvi informācijai Eiropas līmenī, jo šādu lietu gadījumā mēs, protams, vienmēr novērojam to, ka tas, šis jautājums parasti aktualizējas vairākās, vairākās um, teritorijās, apgabalos un tā tālāk. Lielas paldies Alkjērkungam vārds. Nu, lūk. Ja lieta, par kuru es runāju, tātad Spānijas Dānijas tīkls, kur tika 2011. gadā aizsākta krāpšanās ar PVN, svarīgi šo datumu atcerēties, šī grupa faktiski bija dāņu džihādisti, kas bija radikalizējušies un viņi bija Vāc, Dānijas uzraudzības iestāžu uzmanības lokā. Viņi devās uh, Uh, uz, uz, uz uh, Spāniju 2008. Krā, gadā, krāpšana sākās 11. gadā. Uh, Spānijas varas iestādes vērsās pie Dānijas varas iestādēm pēc informācijas. Un pirmām kārtām informācija par krāpšanos ārpus Dānijas tika īst, konstatēta Spānijas specializētajā iestādē, nezinu, kāds izsaucas angliski, tātad tika identificēts 2013. gada jūnijā šāds incidents, tātad policijas izmeklēšana. Viņi bija saņēmuši informāciju par vienu no šiem uzņēmumiem to ieguva 14. gadā. Spānijas grupējums tika arestēts 14. gada maijā Seviļā. Jūnijā sākās izmeklēšana, 15. gada februārī tika teikts, ka jānosūta oficiāls informācijas pieprasījums. 15. gada martā ekonomikas policija eh, informēja izlūkdienestus par šo krāpšanos, bet tajā brīdī viņi nezināja vēl, ka policijas eh, uzmanības lokā šīs personas jau ir no 2006. gada. 15. gadā, vēlāk šī gada laikā, šis grupējums eh, nu, tik, tātad par to informēja nodokļu iestādes policiju. Un parastā policija savukārt vērtās pie uh, nākamajiem dienestiem bet, pēc informācijas, bet nes, šo informāciju nesaņēma. Nu, lūk, tāds piemērs uh, eh, jautājumu par to, cik ļoti birokrātija palielina izmeklēšanu un traucē tai. Daudz vienkāršāk būtu bijis, ja visi šie dienesti būtu varējuši apmain, apmainīties ar informāciju jau krietni iepriekš, savlaicīgāk nu, piemēram, nu, tad iznāk, ka kaut kādā 16. gadā tikai faktiski informācija tiek saņemta kaut kas tika atrasināts, un viens otrs no šiem personāžiem, nu, kā jau teicu, nu, jau paspēja aizbēgt, viens, kā jau teicu, tika arestēts ar 100 tūkstošu eiro skaidrā naudā. Nu, lūk, lūk, šādā veidā birokrātija traucē izmeklēšanai. Paldies! Seiks kungs! Birokrātija, sadarbības trūkums Tās ir ļoti svarīgas jomas, un um, tām ir jāpievēršas, tur ir vajadzīgs uzlabojums. Tālāk, Eiropola izmantošana finanšu izmeklēšanas vienību darbā, jā, šāda sadarbība ir uzsākta jau krietnu brīdi, mums ir izveid, izveidots tāds šāds šo vienību tīkls, un tātad, lūk, tā šīm vienībām ir pašām savs tīkls dalībās, tā sadarbojas savā starpā, uh, Esam tātad nodarbojamies ar šīs tīkla sadarbības veicināšanu Eiropola līmenī mēs arī varam nu, veikt tādas kā diagonālas pārbaudes par to, vai notiek informācijas apmaiņa starp šīm vienībām, piemēram, starp vienas valsts policiju un citas valsts finanšu e, izmeklēšanas dienestu. Šāda veida pārbaudes ir vajadzīgas. Šo darbu esam uzsākuši, bet jāsaka, vēl esam ļoti tālu no kopējas priekšstata iegūšanas un pie tādas situācijas nodrošināšanas, kad visi, visi šīs informa, izmeklēšanas vienības saņem informāciju starptautiski starptautiskā un nacionālā līmenī vienlaikus no visām policijas iestādēm. Manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi. Tādā veidā mēs varētu identificēt krietni vairāk lietu, kas būtu saistīts ne tikai ar PVN krāpšanos, bet arī ar cita veida uh, finanšu noziegumiem jau krietni agrākā laika posmā. Šis posms, jāsaka, nav vienkārši sastopamies ar lielām grūtībām, gan tehniskā ziņā, gan, te, gan politiski. Tātad jāturpina investīcijas, tā lai būtu kaut kas tāds Eiropolam līdzīgs arī šajā ziņā, tā lai visa šī sapragmentēšanās fragmentētā informācija, kas daudz kur pieejama, varētu tikt centralizēta, izmantota, analizēta un tam līdzīgi. Kas attiec tālāk uz PVN? Mm, policijai un nodokļu iestādēm ir jāsadarbojas. Pašreizējā sistēma nav tāpat labākā šādām, šādam nolūkam. Pastāv zināma slepenība attiecībā uz nodokļiem, tā rezultātā par info, par policija tiek informēta tikai par aizdomām, kas attiecas uz PVN jomu ļoti vēlā laika posmā. Tikai pēc tam, kad faktiski jau gadiem šāda veida mm, procesi ir novēroti un mm, jau bijis pamats domāt par kaut kādu veidu kriminālu darbību. Un tikai tad, kad ir informēta policija, tikai tad var informēt Eiropolu. Nu, tad, lūk, tas viss ir ļoti slā, lēni. Mums ir vajadzīgs šīs kopējās komandas, kur līdzdarbojas nodokļu iestādes un policijas darbinieki, lai nebūtu šī slepenība, konfidencialitāte Un eh, līdz ar to vajadzētu izveidot dalībvalstīs arī tādas specializētas vienības tieši PVN krāpniecības apkarošanai, kurās līdzdarbotos gan nodokļu speciālisti, gan policisti. Bet tas, protams, nozīmē, ka vajadzētu arī attiecīgi specializētus eh, prokurors un tiesneši, jo tās ir tādas ļoti specifiskas lietas, ko, piemēram, tādiem cilvēkiem, kas nav eksperti, ir grūti izprast un pārvaldīt. Paldies, nāk, nākamā runātāja. Paldies, saka Elēna Haka, kas attiecas uz birokrātiju. Un to, kā tā apdraud sadarbību un informācijas apmaiņu tiesnešu kontekstā, nu, te ir tāda sistēma, kas darbojas. Ši, tas ir šis finanšu izmeklēšanas vienību tīkls, FIU tīkls informācija šai tīklā tiek eh, nodota no viena interesanta otram ļoti strauji. Detalizēta informācija par izmeklēšanu, tā ir svarīga informācija, un tā ļoti strauji var nonākt pie attiecīgajiem prokuroriem, policijas un tā tālāk. Situācija ir krietni uzlabojusies, un tas ir krietni ātrāk nekā informācijas apmaiņa notiek, piemēram, oficiālu pieprasījumu gadījumā, kad jānosūta um, attiecīga vēstule, rakstisks pieprasījums un tā tālāk. Šobrīd situācija ir daudz straujāka, un attiecīgi izmeklēšanas um, vienības var šādi sadarboties. Procedurāli tas, protams, ir krietni lēnāks jautājums. Eh, Jā, nav, piemēram, nu, vienalga, jo, piemēram, vēlmi iegūt informāciju ir krietni, nu, tādā straujāk, tad straujāk šī informācija vajadzīga. Un FIU tīkls informācijas apmaiņu nodrošina, bet tāpat laikā to varētu vēl, eh, nu, teiksim, īstenot straujāk. Un ir, piemēram, iespējams šis, šīs procedūras vienkārši nesalīdzināmā ātrumā darbojas. Tātad, lūk, šī sistēma ar FIU tīklu strādā gan, bet to nevar vienmēr izmantot pēc tam kā pierādījumus tiesas procesos. Tur ir pilnīgi cita procedūra, un, protams, ka neviens, nu, tiesnesis šobrīd šāda veidā, šādā veidā iegūt informāciju neuzskatīs par nopietnu, diemžēl. Lūk, paldies. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Annai Gomešai vārds. Paldies! Gribu jums visiem uzdot vienu jautājumu. Ņemot vērā to, par kādām summām apjomiem šeit ir runa, kā jau Sēšas kungs teica, tas ir faktiski ES gada budžets, ko mēs faktiski nododam teroristu un noziedznieku rokās, tad kāpēc Eiropas valdības nav pieņēmušas ierosināto PVN reformu tādā redakcijā, kā tā nāk no komisijas? Nu, kāpēc atsevišķas ES valdības, dalībvalsts valdības atsakās no tā? Ir tiešām tādi valdībās, kas um, cenšas visiem spēkiem šīs reformas novērst. Nu, man ir aizdoms, ka viņiem pilnīgi ir, um, šiem krimināliem tīkliem ir kaut kādas saiknes ar personām valdībā. Jo kā gan citādi, lai izskaidro šo nevēlēšanos no dalību valstu puses, nosakt šo plaisu, šo ne, nesamazināt šo nenomaksātā PVM summas. Viņi izmanto tādas mm, ļoti tādas skaistas reto, retoriskas frāzes, bet pēc tam rezultātā nepie kā nenonāk. Mans jautājums tālāk ir arī par skaidru naudu. Kā jau jūs sešas kungs teicāt, eh, joprojām skaidra nauda ir tas galvenais maksāšanas līdzeklis. Bet tad kāds progress šobrīd iet gūts? Nu, piemēram, attiecībā uz šīm 500 eiro banknotēm eh, par, tiek runāts, ka tā tiks aiz, šīs banknotes tiks aizliegtas, bet zinām, ka daudzas dalībvalsts joprojām drukā daudz vairāk naudas nekā visas citas dalībvalstis kopā ņemot. Uh, Es, piemēram, runāju nesen ar Luksemburgas premjēru, kad viņš te bija ieradies runāt tieši par šo lietu, bet Luksemburga nav vienīgais šāds gadījums. Tātad, kā tas viss darbojas? Un visbeidzot, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt, pastāstīt par kriptovalūtu lomu? E, Frunzes kungs, jūs runājāt par to. Mēs esam piedzīvojuši, ka daudzkārt, e, nu, ne tikai Maltā, bet arī citur tiešām tiek izmantota kriptovalūta, e, un viena otra dalībvalsts pilnīgi sevi paziņo par tādu kā, e, nu, milzīgu kriptovalūtu centru, tādu izcilības centru, un ko tas nozīmē šai kontekstā? Paldies! Uz pirmo jautājumu tātad, kurš vēlas atbildēt? Īpaši daudz laika mums nav. Labi, nu tad otrs jautājums, ja nav tāda īsta e, atbildētāja uz to pirmo, tātad par skaidru naudu, Frunzes kungs, par kriptovalūtu. Pie kriptovalūtas mēs vēl nonāksim, bet otrs jautājums. Es gribēju atbildēt vienkārši uz to jautājumu, kas konkrēti tika uzdots man. Par kriptovalūtu. Kā jūs zināt, kriptovalūtas ir tāda apakšklāsa maksāšanas līdzekļiem kopumā, kas pak, ir zem digitālajām valūtām kopumā. Tas parādījās jau 90. gados, 90. gadu sākumā, un izņemot PayPal. Visas citas platformas tika slēgtas naudas atmazgāšanas apsūdzību rezultātā. Ja runājam par kriptovalūtām, tad jāsaka, daudz pat nezinu, kas tas ir apmēram eh, vairāk kā 1500 kriptovalūtu visā pasaulē. 249 valstīs tiek izmantotas eh, nu, konkrētas, konkrēts valūtas skaits, bet kriptovalūta ir krietni vairāk. Nu, tad tiek vajadzēts, kāpēc gan vispār vajadzīgs tik daudz valūtu, kāpēc tiek izmantot šī kriptovalūtas tādā skaitā. Nu, protams, ka ir, nu, ir tais par pamatot šie apsūdzījumi, ka kriminālās apriņas izmanto šādas valūtas, bet nu kāpēc teroristi to vēlas darīt? Nu, tas, zināmā mērā, ir tā, tāds peļņas gūšanas process, kur val, nu, tiek gūta peļņa no tā, ka jūs pievienojaties šādām valūtām, jo ik viens var šādā veidā iegūt līdzekļus. jums nav jābūt reģistrētam, piemēram, eh, kā, pri, kā fiziskai personai, eh, kā juridiskai personai. Jūs to varat darīt arī kā privāta persona. Tas līdz ar to ir daudz vienkāršāk. Jūs varat visu šo darbību veikt pats no sava datora, piemēram. Nu, piemēram, ja kāds mums pēc tam vaicā, no kurienes šī nauda nāk, kur paliek peļņa, tad kriptovalūtas gadījumā Jūs varat teikt, lūk, tas viss tur nu, viss pārvērsts bitkoinos un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tātad pirmkārtām ieņēmuma avots un otrām kārtām šādā veidā naudas līdzekļus pārvietot iespējams faktiski uz jebkuru vietu pasaulē, neiz, iz, neizmantojot banku sistēmu un arī izmaksas šādā gadījumā, eh, lai pāriet no kriptovalūtas uz skaidru naudu eh, ir 9%. Tas bija tā 2014. gadā, bet šobrīd ļoti daudzi pieņem jau pakal, par pakalpojumiem kriptovalūtu, nemaz neprasa skaidru naudu. Nu, lūk, nu tad varat paši veikt kopsavilkumu un izdarīt secinājumus. Paldies! Nu, tālāk, jā, jā, pāriesim arī no kriptovalūtas pie skaidras naudas. Par kripto man ir arī kas sakāms. Ir lietas, kas mainās ļoti strauji. 2014. gadā, kad pievienojos Eiropolu, um, toreiz tika runāts, ka tas ir tāds izgudrojums un nekas dišs no tā nesenāks, bet, nu, situācija mainās strauji, viss attīstās cilvēki, tos starp arī teroristi virzās uz priekšu un ir bijušas vairākas lietas incidenti ar puļu finansējumu platformām internetā, kas ir identificētas eh, kā tādas, kas sasaistīts ar islāma ekstrēmismu un kur, protams, bija vajadz, kur tika prasīts nosūtīt finansējumu kriptovalūtās. Divi, trīs šādi incidenti ir identificēti. Nav tādas pilnas pārliecības, ka tā nebija krāpšana krāpšanu, ka īstenībā šī līdzekļa varbūt tika izmantot pavisam citiem iemesliem, bet faktiski tas, ka šāda veida finansējuma vākšana tika e, reklamēta, nu, tad ir pastāv iespēja, ka tomēr to saņem arī teroristi. Ir arī tādi slēpti fórumi internetā, ko esam identificējuši, kā platformas starp teroristiem pašiem, kur vi, kuru ietvaros viņi apmainās ar kaut kādām rokas grāmatām, informāciju, tās tiek pārdotas un tā tālāk. Un e, šajā gadījumā, protams, notiek šī apmainīšanās ar zināšanām. Šāda veida darbība tikai nu pat aizsākas, un mēs to šobrīd vēl neuzskatām par milzīgu draudu, bet jāsaka, nu, process ir aizsācies, tas attīstās tālāk, Un, eh, kā zinām, šādā veidā pār robežām eh, informāciju pārvest ir ļoti vienkārši. Nezinu, datorā, USB glabā, informācijas glabātājām viens otrs no cīnītājiem šādā veidā izmanto arī, lai pārvestu naudu, piemēram, uz, reģi, uz konfliktu reģioniem. It kā, it kā tāda neliela nianse, bet tomēr mums ļoti uzmanīgi jāraugās līdz tās attīstībai, jo, piemēram, arī organizētās noziedzības jomā. Te bija tādi jauni elementi, visi šajos darknetos un tā tālāk. E, izrādās šāda veida sistēma tika izmantot jau gadiem, bet nu, tas, netika, tas nesistam, nesistam, nesistematizējās. Bet pirmo reizi pagājušajā gadā mēs identificējām tādus gadījumus, kur, piemēram, arī šie nu, narkotiku kārteļi izmantoja kriptovalūtas. Uh, Ehm, respektīvi, viņa lūk e, šādā veidā var līdzekļus no Eiropas pārvest tiešā veidā uz Kolumbiju un tā tālāk. Viņi vairs nebaidās tagad no jaunajām tehnoloģijām, kā tas bija iepriekš. Viņi ir ieguvuši zināšanas, un tagad viņi strauji virzās uz priekšu. No viena gada uz otru šis progress ir milzīgs. Arī šādā veidā terorismā to piedzīvojam. Uh, the... Ļoti interesants. Šis, tad vēl šis otrais jautājums par skaidro naudu. Varbūt jūs. Jā, nu, skaidri nav viens no manis, manis iecienītākajiem tematiem. Diemžēl jāsaka, nekas daudz nav mainījies kopš ECB e pieņemtā lēmuma. Toreiz bija runa par 500 eiro banknotes e, ražošanas izbeigšanu līdz šī gada beigām, bet e, vismaz 20 gadus šī banknota joprojām būs spēkā un varēs izmantot tā kā praksē, nekas būtiski nav mainījies. Mēs to redzam arī konkrētos gadījumos, eh, ka noziedznieki bija pārpratuši, viņi masveidā devās uz bankām, lai apmainītu šīs banknotas. Un tad eh, tādējādi iekrītot citi sapratuši savādāk un e, masveidā iepērk šīs 500 e, eiro banknotes, bieži vien maksājot līdz pat 15% e, vairāk nekā nomināla vērtība. Tā kā daži to uzskata kā ļoti izdevīgu um, veidu, kā transportēt noziedzniekiem finanšu līdzekļus Eiropā. Karolīna Naktigāla Alde. Paldies priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi saistībā ar manu darbu pie kibernoziegumiem. Vispirms jautājums Eiropola pārstāvim. Prioritātes un izmeklēšanas rīki, kā tie ir mainījušies pēdējo gadu laikā, lai uh, spētu reaģēt uz virtuālām naudām, virtuālām valūtām. Un vai jūsuprāt Eiropas komisijas jaunie pasākumi, piemēram, 5. AML direktīva un arī jaunais PVN režīms, kā tas mainīs situāciju? Un trešais jautājums vispārīgāks. Divpusēja vienošanās ar Norvēģiju Tas šogad februārī tika padomē apstiprināts. Vai tas būs noderīgs, lai samazinātu PVN krāpniecību? Un vai tā varētu būt jauna pieeja, ko varētu izmantot arī ar citām trešām valstīm? Un, ja jūs sakat jā, tad jautājums būtu, uz kurām valstīm mums būtu jākoncentrējas. Paldies! Paldies, Seikšas kungs, lūdzu! Paldies par uzdoto jautājumiem. Manuprāt, Eiropola ļoti daudz ko izdarīja, lai reaģētu uz kiber noziedzības draudiem un virtuālām valūtām. Esam izveidojuši Eiropolu arī atsevišķu centru kiber noziegumu izmeklēšanai. Tur ir eh, vairāk kā 140 darbinieki. Protams, vienmēr noderētu vēl vairāk, tas būtu pozitīvi, bet eh, viņiem eh, centrā viens no galvenajiem uzdevumiem ir pievērst uzmanību tieši virtuālām valūtām. Viņi ir eh, rekrutējuši labākos ekspertus no tiesību sargājušām iestādēm Eiropas, valsts, Eiropas Savienības dalību valstīs un cenšos sekot tendencēm, sagatavojuši rokas grāmatas, veids apmācības. Tātad ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet eh, sadarbojas ar eh, visdažādākajām pasaules valstīm, ekonomikas un finanšu noziegumu izmeklēšanā, virtuālām valūtām. Vismaz Eiropa līmenī mēs esam eh, gatavi, vai dalībvalsts būs gatavs, tas prasīs drīzāk vairāk laika. Jo Skaidrs, ka tas būs aktuāli, bet mēs nezinām, kad. Direktīvas e, ieviestās izmaiņas tiek vērtētas atzinīgi. Un, protams, ka biržām, virtuāla valūta biržām, kas darbojas kā banku iestāde šajā jomā, viņām ir jāuzņemas atbildība par klientu identificēšanu un, protams, jāziņo par jebkurām aizdomīgām transakcijām, līdzīgi kā to dara parastās bankas. Tas mums dos piekļuvi jauniem informācijas avotiem, jo viss, protams, ir publiski pieejams blokķēdē, bet tur ir tikai numurs, adrese. Un, lai noskatot, kas tā ir pa personu, ir nepieciešama papildu informācija. Vienošanos Norvēģija, jā, manuprāt, tas dos e, ieguvumus, pagarinot eh, sadarbības, eh, paplašinot sadarbību. Mēs varam viņus arī uzaicināt operatīvās sanāksmēs, vai tas būtu nepieciešams ar trešām valstīm, citām trešām valstīm. Jā, protams, bet tas vairs nav Eiropola eh, rokās, tas ir jāizlem šeit, un es neesmu pietiekami kvalificēta mm, persona šo tematu apspriešanai. Paldies! Vai vēl kāds vēlas komentēt? Lūdzu! monedēm. Um, aštā... Jā, šī virtuālā valūta. Nu, gribētu šeit mm, izteikt vēl vienu citu brīdinājumu. Šīs platformas, kur notiek apmaiņa ar virtuālo valūtu, veido var, nu, varbūt faktiski ir katra cilvēka burtiski sapnis. Nu, vienalga, vai mēs runājam par izglītību vai ko citu, jo Pastāv taču šīs sapnis strauji gūt peļņu, kļūt bagātam, iedzīvoties un līdzekļos un tā tālāk. Un tāpēc mums, kā izmeklētājiem, šāda veida platformas rada ļoti nopietnas problēmas. Mm, tiem, kam jāveic izmeklēšana, mm, ir sarežģīti identificēt šos cilvēkus, jo identitāte ir slēpta. Uh, Nezinām, kas šīs transakcijas īsteno, kas pērk, kas pārdod šīs virtuālās valūtas, un tāpēc esmu pārliecināta, ka visa veida um, struktūras, kam Eiropas Savienībā jāveic izmeklēšana šo piekto naudas atmazgāšanas līdzekļu apkarošanas direktīvu sagaidīs ar atplestām rokām, jo tas ļaus tomēr nedaudz vairāk sekot līdz arī tām transakcijām, kas notiek virtuālajās platformās. Un Rumānijas gadījumā mūsu Nacionālā banka vienmēr ir mm, zvanījusi trauksmes zvanu šai gadījumā, sakus, teikus, ka nē, tas nav, tas nav riktīgi, nevar būt tā, ka šādas eh, kriptovalūtas tiek pieņemtas kā maksājums bez jebkāda regulējuma. Bet pagaidām tas ir tikai tāds nacionālā līmeņa jautājums un šobrīd nav nekāda ierobežojuma, piemēram, internetā šāda, šādu valūtu izmantošanai. Jā, paldies. ENF tālāk Mario Borgēzī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī visiem runātājiem. Manuprāt, šeit ir jārunā par kādu būtisku faktu. Runa ir par PVN krāpniecības izmantošanu un vispārīgi nodokļu krāpniecību terorismu finansēšanas nolūkos. Vai jūsuprāt tas notiek eh, tādēļ, eh, ka pietrūkst signālu no banku sistēmas, brīdinājumiem pietrūkst no banku sistēmas varbūt? un ko varētu izdarīt, lai panāktu, ka bankas uzņemas e, lielāku atbildību, piemēram, cīņā pret organizēto noziedzību. E, tu šajā jautājumā es vienmēr esmu uzstājis uz to, un tiesneši ļoti daudz dar šajā jomā, bet vai ir kādas lietas, kas jūsuprāt, e, kas mums būtu jāapgūst, jāsaprot? Un, ja preces ir ievestas ar mērķi eksportēt tās tālāk uz citu valsti, kā ir ar pirmās šīs importēšanas valsts atbildību? Man ļoti interesēja stāsti par izmeklēšanu Dānijā un citās valstīs, un man par savu valsti Itāliju arī kas sakāms ir. Šīs izmeklēšanas lietas bieži vien sākas ar PVN krāpniecības atklāšanu, bet sākot eh, izsekot šo ķēdi, nonākam arī līdz saiknēm ar teroristiem, džihādistiem. Kā šādā gadījumā būtu ar ideju veikt izmeklēšanas, izsekojot šīs personas, kas no tuvām uh, Eh, tu, no tuviem austrumiem pārcēs uz Eiropu un apmeklē mošejas šeit. Eh, Haks kundze. La primā întrebare legată. Nu, atbildot uz pirmo jautājumu, varu teikt, tātad, ka finanšu sistēmā uzraudzība ir eh, diezgan nepilnīga. Mēs zinām, ka ja uh, ir kādas norādes uz terorisma firs, uh, finansējumu, tad uh, mums šo informāciju vajadzētu saņemt no finanšu sistēmas. Bet finanšu sistēma uh, šo uzraudzību nespēja atbilstoši veikt. Un, ja ir konstatēts kādas aizdomīgas transakcijas, tad šī informācija būtu jāsaņem uzreiz, nevis pēc trim gadiem. Es kā prokurori tad pēc trim gadiem ar šo informāciju vairs neko nevaru iesākt. Un es runāju savā vārdā šeit. Es uzskatu, ka sankcijām ir jābūt daudz bargākām pret bankām, ja tās uzreiz neinformē par aizdomīgiem darījumiem, un tas būtu jādara visās dalību valstīs. Turklāt būtu arī jāatzīst, ka, teiksim, uh, sots par novēlotu ziņošanu būtu uh, jāizlēmja personai, kas ir autonoma un neitrāla. Uh, manuprāt, nav iespējams noteikt bankām sankcijas, ja šādu lēmumu pieņem kaut kāda centrālā administrācija, kāda uh, uzraudzības padome. Es esmu par to pārliecināta. Es uzskatu, ka banka inspektoriem ir jābūt neatkarīgiem, viņi var veikt neatkarīgu izvērtējumu un viņi var arī, viņiem vajadzētu dot tiesības sodīt bankas, kuras nav sniegušas informāciju par aizdomīgiem darījumiem, nevis uh, gaidīt, lai to izlēma kāda administrācijas padome pēc noteiktiem kritērijiem. Jā, paldies! Un par otro jautājumu, vai kāds vēlas atbildēt? Izskatās, ka nē. Elgar kungs, lūdzu. Jā, tad, kad es sāku izmeklēt PVN krāpniecību uh, saistībā ar oglekļa izmešu kvotām un krāpniecību šajā jomā, mēs konstatējām, ka ir, uh, ir ļoti neliels eh, kontu skaits eh, iesaistītām personām, kas bija leģitīmi. Tur no vairāk kā 1400 kontiem šis skaits samazinājās līdz 36 kontiem. Sākot izmeklēt šīs grupas, mēs atradām uh, Francijas, Izraēlis, Izraels grupas, kas jau pie, tika pieminēts apvienotās karalists Pakistāns grupas, Itālijas mafija, Austrum Eiropas organizētā noziedzība, eh, baikeru bandas. Nu, nevar izolēt šādu veidu noziedzīgo darbību kādai konkrētai grupai. Tā Eh, ir darbība, kas aptver visdažādākās valstis un eh, noziedzības veidus. Izskatās, ka pārstāvēt ir eh, vienlīdz visi reģioni. Tagad ir laiks arī brīvām mikrofonam. Trīs cilvēki ir pieteikušies. Tas arī ir viss, ko mēs varēsim uzklausīt. Vispirms Katarina Činičī, sociāldemokrāta grupa. Jā, paldies! Vēlos pateikties mūsu viesiem par interesantām prezentācijām. Jūs sniedzāt diezgan labu pārskatu par terorismu finansēšanas problēmu saistībā ar saikni ar organizēto noziedzību un krāpniecību nodokļu jomā. Daudz jautājumu jau ir tikuši uzdot, bet es vēlētos atgriezties pie viena konkrēta un svarīga temata. Mani interesē šī saikne starp eh, noziedzīgām organizācijām, organizēto noziedzību, respektīvi, un terorismu eh, organizācijām. Tātad tradicionālās noziedzīgās organizācijas un viņu saikne ar teroristu organizācijām. Jo ir pārnacionāla organizētā noziedzība, uh, kas ir saistīta arī ar terorismu. Vai mums ir nepieciešams arī grozīt likumdošanu šajā jomā? Manuprāt, daži soļi šajā virzienā jau ir spērti, bet kā ir ar šīm finanšu izmeklēšanas vienībām, šīm FIU? Kā mēs varētu intensificēt informācijas apmaiņas starp viņiem? Un vēlos arī jautāt mūsu viesiem, eh, kāda eh, ir viņu viedokļi saistībā ar direktīvas priekšlikumu, ko komisija prezentēja 17. aprīlī, lai veicinātu finanšu un cita veida informācijas izmantošanu ar mērķi novērst eh, konkrēts nozieguma veidus. Uh, Manuprāt, šai direktīva varētu uzlabot iespējas cīņā ar terorismu finansēšanu un kalpot kā stimuls informācijas apmaiņas uzlabošanā starp FIU vienībām un policiju. Paldies! Pirmais jautājums - terorismu saikna organizēto noziedzību. Seikšas kungs, lūdzu. Jā, tik tiešām mēs esam eh, konstatējuši zināmas pārmaiņas. Agrāk tika sacīts, ka ir ļoti nodalīta šī organizētā noziedzība no terorismu, jo vi, pirmie mēģināja pelnīt, izmantojot esošo situāciju, un otru mainīt varas struktūru. Tas mainījās, it īpaši ārvalstu kaujinieku fenomēna iespaidē Organizēta noziedzība bieži vien arī sīkā noziedzība tur iesaistīta ir, bet lielākā saikne, ko mēs saredzam starp teroristu organizācijām un organizēto noziedzību, ir tieši tās, ko mēs apspriežam šeit. Tā ir ekonomika un finanšu pasaule. Jo šajā pasaulē viss ir saistīts. Um, nelegālā ekonomikas cieši saista šīs jomas, tā kā koncentrēties uz finanšu un ekonomikas noziegumu izmeklēšanu mēs uh, konstatējam organizētās noziedzības grupas un identificējam arī terorismu organizācijas, kuras strādās Eiropā, lai atmazgātu peļņu no liela mēroga narkotiku kontrabandas. Viņiem ir jāatmazgā šī nauda caur dažādām jurisdikcijām, jānosūta atpakaļ uz Dienvidu Ameriku. Uh, paturot zinām procentu. Tā kā nav skaidra nodalījuma starp eh, teroristu organizācijām un organizēto noziedzību, ja mēs skatāmies uz ekonomiku un finanšu jomu. Gan terorismu organizācijām ir nepieciešama nauda, lai izdzīvotu, un organizētai noziedzībai, tāpēc, ka tas viņu pamatmērķis. Eh, otrs eh, jautājums par FIU. Kā prokurors pot să spun că Jā, kā prokurore es varu teikt, ka finanšu informācija, ko saņēmām no finanšu izlūkošanas vienībām, ir ļoti svarīga mūsu darbā. Bet eh, finanšu sektors diezgan negribīgi dod eh, šo informāciju tiesībai sargājošām iestādēm iestādēm. Un tādēļ mums ir nepieciešami starpnieki finanšu uh, izlūkošanas vienības. Un man ir tiešām ļoti uh, laba sadarbība ar šīm struktūrām, veicot izmeklēšanu. Un izmeklētāji tādējādi var izmantot sniegto finanšu informāciju. Un uh, šī sadarbība, manuprāt, tiešām ir ļoti veiksmīga. Tāpat vēlējos uzsvērt, ka FIU vienības eh, ir eh, eh, ar dažādiem darbības modeļiem. Vienas ir administratīvas, citām ir hibrīda struktūras, vēl citas ir reģistrētas kā ies tiesības sargājošās iestādes. Rumānijā šobrīd struktūra ir pārāk administratīva, bet mēs vēlētos, lai šīs vienības būtu ar hibrīdu struktūru, jo prokuroriem ir nepieciešama eh, finanšu analītiķu sniegtā informācija bet dažas FIU vienības tikai pievēršas strateģiskiem pētījumiem, kas mums nav noderīgi. Un mums būtu nepieciešams, lai šīs vienības veids finanšu analīzi un arī saulaicīgi informāciju tālāk nodot prokuroriem un izmeklētājiem. Paldies! Un par direktīvu Nē, vēl joprojām par to pašu tēmu, par FIU. Jā, es uzskatu, ka vēl ir diezgan garš ceļš ejams. Mēs sākām ar FIU tīkla izveidošanu. Mums eh, nav šobrīd eh, pietiekama resursa un personālai eh, uzlabot šo situāciju, bet Eh, mums vajadzētu tādu Eiropas Savienību fiju tīklu izveidot, tātad, kur mums būtu ne tikai kapacitāte apstrādāt eh, visu fiju sūtīto informāciju, salīdzinot to ar informāciju no policijas, bet mums ir arī citi instrumenti. Eiropas terorismu finansēšanas izsekošanas uh, sistēma. Mums ir arī vienošanās ar ASV, Un šāda potenciāla tīkla ietvaros mēs varētu izveidot arī publisku un privātu partnerību ar dažām lielākajām bankām, lai varētu apmainīties ar uh, informāciju tādā uzticamākā vidē, uh, eh, kopējot to iniciatīvu, kas apvienotā karalistē šobrīd šajā jomā tiek īstenota. Bet tas varētu padarīt uh, par iespējamu ātrāku, efektīvāku datu apmaiņu, operatīvo datu apmaiņu, izmantojot šādu jaunu pieeju. Varam tikai piekrist mūsu iepriekšējā komitejā, Panamas dokumentu komitejā, mēs aicinājām dalību valstis stiprināt FIU vienības ar finanšu resursiem, personālu un prasījām arī harmonizēšanu Eiropas Savienībā par trešo jautājumu, par direktīvas projektu, par finanšu informācijas izmantošanu, lai apkarotu noteiktus noziedzības veidus, vai ir kāds komentārs kādam? Nē, labi. Anna Gomeša. Eh, uzrādītāja mm, akcijas. Varbūt jūs varat eh, pa pateikt, ka tas, ko Portugāles valdība ir lēmuši šajā jomā, vai tas ietekmē kaut ko. Bet, eh, piemēram, Hašs kundzei vēl par Rumānijas situāciju vēlos jautāt. Ko jūs domājat par piekto AML direktīvu? Vai mums uh, iekļaujot šo prasību Eiropas Savienībā uzrādīt eh, patiesā labumu guvēju ehm, šiem uzņēmumiem, vai tas ir sasniedzis mērķi, vai tas jūsuprāt būs noderīgi? Vispirms Seikšas eh, kungs, pēc tam Hašas kundze. Jā, par uzrādītāju akcijām Tā, protams, ir tradicionāla lieta, ko noziedznieki jau sen izmanto. Mēs tu, saņēmām liels datu apjomus Panamas dokumentu kontekstā. Šobrīd starptautiski jau tiek mēģināts aizliegt šādu vecpapīru izmantošanu, bet daudzās valstīs tie joprojām tiek pieņemti. Un tas ir ļoti viegls veids, kā noziedzniekiem slēpties kāda jēga no patiesā labuma guvēja reģistra, ja cilvēki var pārdot šos uzņēmumus apmaiņā pret eh, šādu dokumentu, kur neviens vārds eh, nav uzrādīts. Mums ir nepieciešams panākt, lai tas nenotiktu vismaz Eiropas Savienībā. Protams, labprātāk eh, būtu, ja mēs panāktu to, ka nekur pasaulē tas vairs nav iespējams, bet joprojām tas ir viens no lielākajiem trūkumiem finanšu izme izmeklēšanas jomā. Es saprotu, ka tas pagaidām nav iespējams, bet varbūt mēs varētu nonākt tik tālu, ka vismaz šobrīd vairs šādas akcijas nevarētu izmantot. Paldies par uzdoto jautājumu trebuie să manifest așa cum manifest. Mums, kā jau es uh, esmu to norādījusi, ir uh, nu, jābūt uh, godīgiem kā tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem. Un es, kā Rumānijas pārstāve, uh, Nu, ar nožēlu varu atzīt, ka mēs neesam tie labākie skolnieki šajā sistēmā šobrīd. Nu, mums ir jābūt atklātiem, godīgiem. Uh, Rumānija joprojām nav īstenojusi ceturto direktīvu, un man uh, kā prokuroram ir tiešām grūti strādāt, ja nav nacionālā reģistra par patiesiem labumu guvējiem. Eh, es varu tikai teikt, ka, protams, ļoti labi, ka ir pieņemta piektā direktīva, bet, nu, vajadzētu vispirms varbūt īstenot jau ceturto. Kā prokurora esmu pārliecināta, ka piektā direktīva ir uh, solis uz priekšu mūsu darbā, bet ir arī jāīsteno vispirms ceturtā direktīva, un pēc tam varēsim arī īstenot piekto. Paldies! Nina Gil, pēdējā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos, ka palaidu garām pašas prezentācijas, man bija balsošana citā komitejā, tāpēc es ceru, ka es neatkārtošu kaut ko tādu, kas jau tika stāstīts. Karuseļu eh, schēmas krāpniecībā PVN jomā ir īpaši aktuāls jautājums daudzās dalībvalstīs, tā skaitā apvienotāju karalistē, un es ceru, ka es neatkārtošos jautājot, eh, kurām valstīm ir eh, tas labākais modelis šīs problēmas apturēšanā. Otra lieta ir liels uzsvars uz lielajiem uzņēmumiem, un bankas koncentrējas uz maksājumiem, aizdomīgiem maksājumiem, bet ir vēl viena joma, kur neesmu informēta, vai ir kāds da aktīvs darbs veikts. Uh, Eiropas Savienībā dzīvojoši uh, Um, per, uh, dzīvojušas personas no citiem pasaules reģioniem. Uh, viņi legāli uzturas, uh, piemēram, apvienotā karalistē, viņi var dibināt uzņēmumus, vai ir kāda sistēma, kas cīnītos ar to, ka šīs personas ierodas un aizbrauc un var veikt šādu krāpniecību. Tālāk, eh, jaunās tehnoloģijas, blokķēde, mākslīgais intelekts, eh, kā to varētu izmantot cīņā pret krāpniecību, vai ir veikts eh, kāds darbs pētot šīs iespējas, tīpa, iespējas efektīvāk apkarot terorismu finansēšanu, vai jūsuprāt, finanšu iestādēm uzliktās sankcijas ir pietiekams līdzeklis atturēšanai? Pirmie divi jautājumi ir tie, ko mēs otrajā paneļa diskusijas daļā apspriedīsim. Par kriptovalūtām jau bija jautājumi, bet vai kāds no klātesošiem vēlas atbildēt par kriptovalūtām varbūt? Frunzes kungs. Jautājums par blokķēdes un mākslīgā intelekta izmantošanu. Šobrīd Dubajā tas ir uzsākts šogad. Viņa teica, ka viņa blokķēdes tehnoloģiju izmantos, lai veicinātu kontroli par PVN nomaksu. Ideālā pasaulē, kur digitālai produkti ir blokķēde, var būt risinājums viennozīmīgi, jo ir iespējams izsekot īpašumtiesības un visu ķēdi, piegādes ķēdi produktiem. Bet, ja ir runa par konteineriem pilnu ar mobiliem telefoniem, nu, tas ir sarežģīti. Tikko mēs sākam runāt par e, produktiem, fiziskiem produktiem, tādiem, kas ātri bojājas, kā pārtika, nu, tur ir sarežģītāk. Blokķēt, protams, var izmantot, bet tur ir daži ierobežojumi. Mākslīgais intelekts tālāk. Tas jau, protams, tiek izmantots apvienotā karaliste izmanto eh, mašīnu mācīšanās eh, algoritmus, lai veiksmīgāk atklātu krāpniecības gadījumu, tā kā apvienotā karaliste jau to izmanto, un droši vien arī citas eh, Eiropas Savienības dalību valstis. Uh, Eh, mākslīgais intelekts var uzrādīt zināmas tendences vai, vai ieskatu notiekošajā, bet diez vai viņi varēs uzrādīt to, ka konkrēti šī persona dara to un to. Banku nozarē eh, pa, bieži vien paziņo, ka mākslīgais intelekts palīdzēs eh, atklāt noziegumus. Es domāju, ka viņi kļūdas. Uh, Es teiktu, ka cilvēku faktors ir daudz svarīgāks. Ja, ja mēs likvidētu PVN kā tādu, nebūtu arī krāpniecība šajā jomā, līdzīgi kā ASV to ir izdarījusi atsakoties no PVN. Jā, labi, paldies visiem runātājiem par ierašanos, par sniegtajām atbildēm, par eh, savām prezentācijām mēs ieguvām ne tikai labu vispārīgu pārskatu par situāciju, bet arī informāciju, ko mēs ņemsim vērā savā ziņojumā attiecībā uz taks trīs komitejas, vismaz to var teikt. Pavisam tā vispārīgi var norādīt, ka krāpniecība PVN jomā kaut vai uh, iesaistītās naudas apmērziņā. Un arī varbūt tādēļ, ka, acīm redzot, ir vieglāk e, īstenot krāpniecību PVN jomā nekā aplaupīt banku. Un tas, protams, arī piesaista teroristus un kļūst par nozīmīgu avotu terorismu finansēšanai. Tāpēc krāpniecība PVN jomā ietekmē arī mūsu iedzīvotāju drošību. Tas, manuprāt, ir eh, galvenais iemesls, kāpēc mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību tam, kā to apkarot. Par to mēs runāsim nākamajā paneļa diskusijas daļā, kas pēc mirkļa turpināsies. Bet eh, tagad dodu vārdu manai līdzpriekšsarētāji Valencijas kundzei. Paldies! Mums vienkārši ir jāpasaka paldies ekspertiem, mūsu viesiem un, protams, visiem kolēģiem, arī manam līdzpriekšsēdētājiem. Izskanēja ļoti daudz detaļu, kas mums ļoti noderēs. Mums ir daudz kas darāms šajā jomā. Vienīgais, ko mēs varam darīt no savas puses, ir pieņemt eh, likumdošanas aktus. Uh, Tas, protams, arī ir daudz, bet, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams tieši kontakts ar ekspertiem eh, attiecīgajās jomās un eh, komiteja. Eh, tīpaši caur šo apvienoto sanāksmi ir devusi labu ieguldījumu, parādot, kādi jautājumi mums būtu jāņem vērā savā normatīvajā darbā, pagaidām rekomendāciju līmenī, un, protams, jūsu ieguldījums būs ļoti svarīgs. Terorismu finansēšana ir viens no tiem jautājumiem, kas mums tiešām būtu jārisina ļoti efektīvā veidā, un tur mums vajag jūsu palīdzību. Mums vajadzīgs jūsu eh, eh, sniegtais ieguldījums. Uh, Pēc trim līdz piecām minūtēm mēs turpināsim eh, taks trīs komitejas darbu.